virkni paziņojumi. Vakardienas eh, plenāras sēdes protokols ir pieejams vai kādam ir komentāri? Acīm redzot, nē. Tad tas ir pieņemts. Lūdzu, jums ir reglamenta jautājums. Eh, Priekšsēdz kundze. Man ir personīga piebilde. Šeit ir izplatīta nepatiesa informācija. Cimers kundze gribēja iekļaut darbkārtībā jautājumu par krenofobiju un vardarbību, ukrainofobiju un vardarbību un viņi atsaucās uz zelta rītausmas demonstrāciju pagājušajā nedēļā Atenās. Acīm redzot, šeit ir izplatīta melva, arī nav skaidri pateikts, jo tā bija Atenās gada diena trīs grieķu vadoņiem, kas 1996. gadā Imējā tika nogalināti. Bet valdība šo pasākumu aizliedz ņemsim vērā šo informāciju. Tagad eh, darba kārtībā ir paredzēts kopīgās debats par padomus un komisijas